Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu. Sākam sēdi. 10. martā pārtrauktā plenāra sēde tiek atsākta. De, de, 2011. gada 10. marta plenāra sēdes protokols ir izsūtīts. Vai kāds komentārs par protokolu? Komentāri acīm redzot nav, iebildumi nav, protokols tiek pieņemts. Un tagad daži komentāri par uh, sēdes sākumā es vēlos sveikt Mariju Romānu de Gaspārī. Lielā itāļu valsts vīra Alčīta de Gasperī meitu. Viņš ir viens no Eiropas Savienības dibinātāju tēviem. Informācija numur 2. Otrā informācija. Satraucošas ziņas nāk no kaimiņu valstīm Bahreinas, Sīrijas un Jemenas. Visās šajās valstīs e, notiek demonstrācijas. Tauta pieprasa demokrātiskas izmaiņas šajās valstīs.